aktus izmanto tomēr, un es ceru, ka rīt mēs pēc iespējas vienotāk varēsim nobalsot. Paldies! Köszönöm szépen, ezzel a közös vitát lezár. Paldies! Tādējādi noslēdzam kopīgās debatas par abiem šiem ziņojumiem. Balsojums notiks rīt 12. Nākamais darbkārtības punkts ir Antonesku kundzes ziņojums tiesības piekļūt advokātam krimināla procesa ietvaros un tiesības sazināties pēc aizturēšanas. Antonesko kundze, četras minūtes, lūdzu jums vārds. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Paldies, priekšādātāji, godātie kolēģi, komisāras kundze. Tagad mēs esam divus gadus strādājuši pēc tam, kad komisija izdeva priekšlikumu par direktīvu, kas attiecās uz tiesībām piekļūt advokātam krimināla procesa ietvaros. Paldies eh, komisārē par sadarbību. Tā viņi mūs ļoti atbalstīja um, debatēs un pārunās, un es gribu teikt tiešām lielu paldies. Bet gribu teikt paldies arī visiem kolēģiem no citām politiskajām grupām par atbalstu un neatlaidību. Mēs strādājām kopā, bijām brīžiem arī stūrgalvīgi un. Uh, Līdz ar to varam lepoties ar labu tekstu. Paldies arī dažād, vairākām padomas prezidentūrām, sevišķi īrijas prezidentūrai, kas ļāva mums pavirzīties darbā ar šo nolīgumu kārtīgi uz priekšu. Pieņemot uh, tādu kā grafiku, kas attiecās uz kriminālu procesa uh, um, procedūru, kas skar tiesības piekļūt advokātām un tiesībām sazināties pēc aizturēšanas, mēs esam izdarījuši ļoti būtisku darba daļu. Runa ir par efektīvām aizsardzības tiesībām dažādās dalībvalstīs. Šeit pastāv atšķirības starp um, to, kā šīs tiesības ir izmantojamas un piemērojamas dalībvalstīs. valstīs bet tomēr ir jāvadās pēc savstarpējas uzticamības principa, ņemot vērā minimālos standartus uh, pamattiesību hartā un Eiropas cilvēktiesību konvencijā. Juridiskais atbalsts, juridiskā palīdzība dalībvalstīs, kā es jau teicu, atšķiras, tāpēc mums ir vajadzīga Eiropas likumdošana, kas ļautu uh, Uh, nodrošināt lielāku vienlīdzību tiesību ievērošanā. Un mums ir vēl jāparūpējas par to, lai procesuālās tiesības tiktu īstenotas ļoti efektīvi. Direktīva par tiesībām piekļūt advokātam ir svarīgs solis. Uh, dotajā virzienā. Ņemot vērā to, ka Eiropas Savienība vēlas izveidot tiesisko ietvaru un uzlabot tiesību situāciju vispār, pilsoņiem ir nepieciešamas garantijas, ka viņi var uh, uzturēties dažādās valstīs, nebaidoties no tā, ka tiks arestēti. Un tiesībām ir jābūt praktiskām, nevis vienkārši tikai teorijā. Un mūsu visjaunais, ko mēs ieviešam ar šo priekšlikumu, attiecās uz kriminālu procesu visās dalībvalstīs. Neatkarīgi no tā, vai cilvēks ir aizdomās turētais vai apsūdzētais, viņš viņam ir tiesības saņemt tiesisko aizsardzību visās dalību valstīs saskaņā ar vienotiem Eiropas Savienības standartiem. Tā kā robežas kļūst arvien nemanāmākas un mobilitāte kļūst arvien lielāka, šīs direktīvas nozīme nav pārvērtējama. Es uzskatu, ka cilvēki iegūs daudz lielāku aizsardzību. Paldies! Köszönöm szépen! a bizottság véleményét ismét. Lielas paldies! Lielas paldies! Es uh, došu tagad vārdu Redingas kundzei komisijas vārdā lūdzu. Godājumie deputāti, rīt jūs eh, balsosiet par šīs direktīvas tekstu. Tātad direktīva ir par tiesībām piekļūt advokātam, krimināla procesa ietvaros un tiesībām sazināties. Tas būs eh, ļoti svarīgs brīdis. Šis brīdis. Uh, parādīs, ka Eiropas parlaments aizstāv cilvēku, svešu individu tiesības. Es gribētu arī pateikties un apsveikt referentes kundzi. Eh, tas bija ne tikai ļoti grūts darbs, bet Antonesko kundzei vajadzēja arī parādīt eh, lieliskas diplomāta spējas, lai nonāktu pie secinājumu. Un kopā ar um, ēnu referentiem strādājot eh, ciešā sadarbībā ir panākts rezultāts ļoti ambiciozs dokuments, un eh, parlaments var lepoties ar šo rezultātu. Un tāpat kā referents kundze Arī es gribētu pateikties īrijas prezidentūrai, attīstot iepriekšējo prezidentūru darbu. Īrijas prezidentūras pārstāvi turpināja šo, šīs pārunas un nonāca pie ļoti laba risinājuma vienošanās. Ir jau pagājuši divi gadi, kopš mēs likām savu priekšlikumu uz galda. Tas bija 2011. gada jūnijā. Un pateicoties tādai gribai virzīt šo jautājumu uz priekšu no visām pusēm, ir panākta vienošanās. Es neteiktu, ka diskusijas vienmēr bija vienkāršas, bija grūti mums nonākt pie kompromisa, e, piemēram, par tiesiskās aizsardzības līdzekļu, atkāpes, tas viss bija ļoti problemātiski, un gal galā mēs izrunājam to visu, un tagad mūsu priekšā ir teksts ar augstu tādu ambīciju līmeni, turklāt e, tas arī saskana ar Eiropas cilvēktiesību tiesas principiem. Es uzskatu, ka piekļuva advokātam ir procesuālo tiesību centrā. Šī piekļuve advokātam ir arī centrā. Centrālais jautājums, ko, ko kā risinājumu no mums gaida visi, ir 8 miljonu krimināru procesi Eiropā, kas tiek vēsti katru gadu, un katrā gadi uh, reizē ir nepieciešama tiesība, respektīvi tiesības uz aizstāvību, kā daļa no taisnās, taisnīgas tiesas. Tad, tad uh, cilvēkiem ir tiesības uz advokātu klātbūtni, kad tie, tiek iztaujāti policijā, kad aizdomās turētā persona tiek arestēta, jādod iespēja sazināties ar ģimeni. Ja šis cilvēks tiek aizturēts ārpus savas valsts, tad ir jādod iespēja sazināties ar konsulārām iestādēm. Ļoti svarīgi šādā sanāksmēs ievērot konfidencialitātes principu, jebkuras saziņas starp aizdomās turamo personu un advokāti, tad, tad tas te ir jāievēro noteikts normas, ievērot aizstāvības tiesības Šeit šajā dokumentā ir paredzēti daž, da, dažas atskāpes, bet tās ir ļoti ierobežotas, piemēram, geogrāfisko apsvērumu dēļ. Tātad Eiropas aresta ordera direktīva arī ļaus īstenot šīs normas abās valstīs, gan tur, kur arests ir veikts, gan arī tajā valstī, kur aresta orders ir izsniegts. Šis ir ļoti novatorisks elements, kas ir parādījies direktīvā, un šis elements palīdzēs Eiropas aresta ordera efektivitāti palielināt. Tas garantēs arī tiesību īstenošanu praksē. Un tagad mums visiem vajadzētu izanalizēt šīs direktīvas īstenošanu. Šīs īstenošanas analīze būs ar izšķirīgu nozīmi, kas ļaus mums spriest par Eiropas likumdošanas piemērojamību. Piemēram, mēs varēsim izanalizēt, cik efektīvs ir dir direktīvas vai regulas par Eiropas arestu orderi teksts. Un mēs arī centīsimies izlikt visus vajadzīgos akcentus kas palīdzētu mums visu šo dokumentu, skatot arestu rīkojumu, iestrādāt apusējās atzīšanas instrumentos. Tālāk mēs strādāsim pie šīs likumdošanas transponēšanas jautājumiem. Komisija ļoti uzmanīgi sekos tam, kā šī direktīva tiks pārcelta dalībvalstu tiesiskajās sistēmās un pārbaudīs un kontrolēs, kā šīs lietas tiks īstenotas praksē. Uh, un attiecīgā termiņā komisija nāks klajā ar novērtējuma ziņojumu, kur mēs izcelsim īstenošanas jautājumus. Esmu ārkārtīgi lepna par šo mūsu darbu un sasniegumiem procesuālo tiesību jomā. Atcerieties, mums, mums ir direktīva par mutisko un rakstisko tūkošanu, tad vēl ir direktīva par tiesībām uz saziņu vai informāciju, un tagad ir direktīva par piekļuvi advokātu pakalpojumiem. Paralēli tam mēs strādājam arī pie direktīvas, kur tiek regulēts uh, cietušo tiesības, kur mēs arī gribam nodrošināt tiesību ievērošanu, ka cietušām personām ir nodrošināta piekļuve tiesai, arī iespēja aktīvi piedalīties krimināla procesa virzībā. Un tā soli pa solim mēs stiprinam Eiropas tiesiskuma telpu, arī ties, likuma varu, kas ir valda Eiropas tiesību kontekstā. Un komisija strādās tālāk, mēs gatavojam dokumentu pie nevainības prezumcijas, īpašām garantijām, aizdomās turamajiem un um, aizstrādām personām, it īpaši, ja šīs personas ir bērni, un arī vēl strādāsim pie uh, teksta par tiesisko palīdzību ar atbalstu. Šos tekstus mēs iesniegsim vai publiskosim šo rudeni. Un tagad es gribētu pateikties parlamentam par līdzdalību šī jautājuma risinājumā, krimeltiesību jomā. Mums ir kopīga atbildība, un mēs noteikti varēsim par to vēstīt arī mūsu iedzīvotājiem parlamenta vēlēšana kampaņas laikā. Tad mēs redzam, kā mēs strādājam un kādi panākumi mums ir. Strādājot kopā ar Eiros parlamentu koplēmumu procedūras garā. Paldies! Köszönjük az elismerést a biztos. Paldies! par šiem pateicības atzinības vārdiem no komisāras puses, un tagad es došu vārdu Maķie kundzei, kas runās no grupu puses. Viena minūte, viena pusminūte. Es atvainojos, bet vispirms mums vajadzētu uzklausīt kādu Lībes komitejas viedokli. Došu vārdu Albrehta kungam, lūdzu. Jā, dank, Paldies, priekšēdētāji. Esmu referents juridiskajā komitejā un arī ēna referents no zaļo puses. Gribu teikt lielu paldies komisārai Redingai, arī referentai Antonesku kundzē par ļoti labo darbu un lielisko gatavību sadarbībai, jo mēs esam izstrādājuši ļoti labu rezultātu. Tas ir būtisks solis eh, nodrošinot tiesisko aizsardzību, vienotu administratīvo tiesisko aizsardzību cilvēkiem Eiropā. Es domāju, ka ir jāturpina iet uz priekšu, mēs jau zinām, kas ir jādara. Nākamais ir tiesiskā palīdzība, piemēram, un arī savstarpējā pasākuma atzīšana ir jautājums attiecībā uz izziņas veikšanas rīkojumu un um, aizturēšanu. Es domāju, ka mēs esam nostājušies uz pareizā ceļa un dalībvalstīm atliek īstenot tiesības, lai mēs varētu turpināt strādāt pie likumdošanas pilnveidas. Paldies! Muškavēt, kas ik Matijā. Lielas paldies, un tagad gan es došu vārdu Matiekundzei, kas runās no Tautas partijas grupas. Paldies priekšsēdētāji komisārs kundze, dārgie kolēģi. Es jau tagad gribētu pateikties Antonesku kundzei par apņēmību, par lielisko spēju strādāt konsensa formā. Mēs esam saņēmuši šo tekstu ļoti ātri, tas ir labi līdzsvarots teksts, un es piekrītu šeit arī šeit eh, komisārs kundzei, ka šeit mums milzīgs sasniegums ir. Mēs esam strādājuši iepriekš ar mutiskās rakstiskās tulkošanas jautājumiem, un tagad mūsu priekšā ir dokuments, kas garantē piekļuvu advokātu pakalpojumiem visiem Eiropas pilsoņiem. Tas ļauj mums labāk ieviesot Eiropas tiesiskumu jomu. Tas ir ļoti saskaņots teksts, kas katram dod iespēju gūt labumu no advokāta zināšanām, saņemt attiecīgāko informāciju, kad notiek izmeklēšana vai arī policijā vai arī kādās citās iestādēs. Ir nepieciešama advokāta klātbūtne, lai process būtu taisnīgs. Un mums ir arī maz diezgan figūri advokāta izmantošanas ierobežam sakarā ar cīņas pret terorismu motīviem. Uh, Mēs uzskatām, ka šīs dokuments ļaus eh, tālāk procesālos eh, darbus veikt efektīvi. Komisārs Kundze, ļoti žēl, ka šis teksts nenāk vienlaicīgi ar tekstu par tiesisko palīdzību, jo tad sanāk, ka mums nav saskaņota darbība. Bet mēs būtu varējuši to risināt arī saskaņotā veidā. Paldies! Paldies eh, tālāk no socialistu demokrātu grupas Gijom kundze. Dargie kolēģi, komisāra kundze, rīt mēs eh, balsosim par šo tekstu, par tiesībām piekļuvēja advokāta pakalpojumiem. Mēs eh, pasvītrosim, ka šis jautājums ir Eiropai ļoti centrāls. Mēs esam gandarīti. Mēs uzskatām, ka tas tagad mēs varēsim stiprināt arī apusējo uzticēšanos ar dalībvalstīm. Eh, kā jau tika minēts, šis teksts eh, tapa divus gadus, bet tagad piekļuve taisnīgam procesam ir kļuvusi par realitāti. Un arī piekļuva advokātu pakalpojumiem ir nodrošināta, tas ir fundamentāli, tas, lai nodrošinātu fundamentālas tiesības uz aizsardzību. Eh, tas Mm, arī šie izņēmumi, kas ir ļoti maz, tas ir apsveicami. Mēs atbalstam šo kompromisu, mēs saprotam, ka valstīs ir sava specifika, un tāpēc ir nepieciešams stingri risināt šo jautājumu, tīpaši piešķirot ļoti precīzas atkāpes. Tad šeit ir atrunāta arī bezmaksas advokāta palīdzība, un tāpēc es tagad gribētu jums arī atgādināt, ka mēs gaidām arī no Eiropas komisijas jaunus dokumentus, kas ir nepieciešami, lai papildinātu kopējo ainu. Paldies! Tagad no ALDE grupas Lūtvordas kundze. On procedural rights for defendants, not least as I was. Es biju referente pirmajā gadījumā, kad runa bija par mutisko un rakstisko tulkošanu un tās nodrošināšanu, bet šis ir dokuments ir vēl svarīgāks nekā iepriekšējie divi. Ir jāpilnīgo visa šī pasākumu secība vai grafiks. Eiropas aresta orderis un citi pasākumi ir jāievieš daudz efektīvāk. Mēs vairāk nekā desmit gadus jau strādājam ar visu šo jomu. Uh, mēs esam ar šo direktīvu pavirzījušies ļoti lielu solus priekšu un paldies Antonesko kundzei. Um, šis uh, dokuments runā par tiesībām, kas attiec uz visām at, aizdomās turētajām personām. Un uzliek dalībvalstīm pienākums ne, īstenot aizturētot personu tiesības, lai tās var tikties ar advokātu un šeit nebūtu ierobežojumu. Turklāt tam tiešām ir jābūt praksē iespējamam. Un kā jau tika teikts iepriekš, runājot par Eiropas aresta ordera procedūru, tad kā Britu. Um, Deputāte, protams, es vēlos, lai apvienotā karalists šeit piedalītos pilnībā. Un es ceru, ka um, būs iespējama pietiekami liela tāda elastība un ļaus izmantot arī atšķirīgās tiesiskās tradīcijas apvienotajā karalistē. Runājot par turpmāko, manuprāt, ir īpaši jāizceļ um, sevišķi sāpīgs jautājums, proti ilgi aizturēšanas laiki. Vojčehovski úr következik másfél percben az európai konzervatívok nevében. Paldies, Vojčehovska kungs, tagad no ECR grupas. Pravnie. Priekšsēdētāja kungs, paldies. Mēs runājam par ļoti būtisku tiesisko aktu, paldo, par to gribētu pateikties uh, referentei, paldies arī juridisko lietu komitejai par ļoti interesantajiem grozījumiem, un tieši par tiem arī gribu runāt. Ir viens grozījums, eh, numur 11, par kur gribētu runāt, kas ierobežo kontrolas aptvērumu attiecībā uz aizturēšanu, ja ir eh, norāde, ka aizturētājs saskars ar negatīvu, jeb eh, nepienācīgu attieksmi, bet kā tad eh, to var konstatēt? Tā ir sarežģīta problēma, un es gribētu drīzāk eh, atgriezties pie sākotnējā teksta, nevis pieņemt šo grozījumu. Uh, Eh, aizturēti bērni ir vēl viena eh, svarīga lieta. Viņiem noteikti jānodrošina kontakts ar saviem vecākiem vai eh, apgā, aizbildņiem. Un 13. grozījums runā par cilvēku ar invaliditāti tiesībām. Un praksa rāda, ka bieži tieši šādi cilvēki saskaras ar uh, Uh, to, ka viņu tiesības netiek ievērotas, uh, pret viņiem ir uh, nepiemērot attieksme. Viņi ir viegli mērķi pārāk centīgiem tiesību sargiem, un paldies, ka šī problēma ir pamanīta un atzīmēta. Un vēlreiz paldies referentē par labu ziņojumu. Lielas paldies!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 az irányelv alapvető fontosságú hiszen a határokkal már nem rendelkező eu Tātad vēl viena taustāma garantija pilsoņiem. Šeit ir runa par direktīvu, kura ir ļoti nozīmīga Eiropā bez robežām. Folytathatom, nem? Vai es varu runāt? Mm. Vai es varu turpināt? Köszönöm. Eh, Paldies. Tātad šī eh, direktīva ir ļoti būtiska Eiropā, kurā aizvien vairāk izzūd robežas un kurā ir nodrošināta uh, personu, kapitāla un preču brīva kustība. Līdz ar to ir nepieciešamas arī ļoti labas zināšanas pilsoņiem par uh, spēkā esošajām procedūrām. Uh, un tāpēc pilsoņiem vajadzētu saņemt advokāta atbalstu, ja viņiem tas ir nepieciešams. Un jāļauj viņiem, protams, kontaktēties ar saviem tuviniekiem visas procedūras uh, laikā. Tātad ir jānodrošina procedurālās garantijas, jo tieši tās uh, ir uh, tās, kas uh, ļaus mums pabeigt kopīgās Eiropas veidošanu. Paldies! Mr. Romero, you have the... Romero kungs, jums vārds uz divām minūtēm. Gracias, señor presidente. Como ponente la som... Paldies, priekšsēdētāji, saka Romero Lopes kundze. Es esmu ēnu referenta no sociāldemokrātu grupas par šo direktīvu, un tāpēc gribētu uh, teikt, ka mums ir liels prieks, ka rīt notiks balsojums beidzot par šo ļoti būtisko likumdošanas aktu. Tā ir daļa no likumdošanas aktu paketes, kas tika sākta skatīt uh, Zviedrijas prezidentūras laikā, un šis ir ļoti svarīgs likumdošanas akts, ja vēlamies panākt uh, tiesisku Eiropu. Līdz šim esam daudz strādājuši pie drošības jautājumiem, joprojām tur ir vajadzams uh, zināms reformas, bet ar šo uh, reformu mēs vēlamies panākt uh, tiesiskumu Eiropu. Eiropas aresta orders arī ir saistīts ar šiem jautājumiem. Mēs uh, šeit esam centušies uh, nodrošināt, ka no brīža, uh, kad kāds tiek turēts aizdomās, cilvēkam ir pieejama jurista palīdzība. Paldies Antonesko kundzei, īrijas prezidentūrai un komisijai kas visi ir ieguldījuši pie eh, darbu šajā jautājumā. Šeit mēs eh, nerunājam par terorismu apkarošanu, mēs runājam par tiesību nodrošināšanu. Tātad visu, ko esam sasnieguši, runājot par konfidencialitāti, runājot par eh, izņēmumu ierobežošanu, tas viss ir novēc pie tā, ka šie noteikumi būs tiešām ļoti labi. Protams, tas neatieksies uz visiem pilsoņiem, bet uh, ja uh, um, pilsonim nebūs uh, pieejami juridiskie līdzekļi. Tātad mēs vēlētos, lai uh, visiem tiktu nodrošināts šīs tiesības, nevis tiem, kam ir uh, zināmas privilēģijas. Köszönöm, Romero asszony. Paldies, Romero kundze. Un tagad Makovei kundze. Vienu minūtu, lūdzu. Dreptulā. Paldies, priekšsēdētāji. Tiesības uz advokātu palīdzību krimināla procesa ietvaros un uzreiz pēc aizturēšanas eh, ir eh, ļoti svarīgs tiesības procesuālā tiesību kontekstā. Arī pamattiesību hartā ir norādes uz šīm procesuālajām tiesībām. Eiropas cilvēktiesību tiesā ir bijušas vairākas lietas par to, ka šīs tiesas nav, tiesības nav ievērotas, un tāpēc man šis temats ir tik eh, tuvs. Ja aizturētajam eh, nav naudas, eh, lai noēlgot advokātu, tas tomēr ir jānodrošina. Diemžēl šajā ziņojumā neizdevās pilnībā garantēt tiesības uz aizstāvību tiem, kam nav līdzekļu. Es šeit eh, gribētu runāt par um, brīvprātīgo aizsardzību. Es domāju, ka uh, juristu biedrībām vajadzētu šeit dot savu ieguldījumu. Paldies! Köszönöm szépen most! Paldies! Un tagad uh, pāriesim pie eh, vienas minūtes eh, runām, ja brīvā mikrofona, un Dievs Demēra kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, pateicoties eh, šai direktīvai, tiek stiprināts tiesiskais process un būs lielāks taisnīgums. Aizturā, aizdomās turētie varēs saņemt uh, jurista atbalstu, advokāta atbalstu, vienalga vai viņi tiks aizturēti vai nē. Uh, pirmstiesas aizturēšanā, un nebūs arī nekādu ierobežojumu attiecībā uz šo garantiju termiņu. Jau no aizturēšanas eh, aizdomās turētajiem būs tiesības uz saziņu ar kādu uh, trešo personu pēc viņu izvēles. Uh, un arī uh, viņu saziņa ar advokātu būs konfidenciāla, un tur nebūs nekādu izņēmumu. Es gribētu apsveikt Antonesko kundzi ar lielisku paveikto darbu. Viņa ļoti rūpīgi strādāja un tiešām iestrādājās šajā sarežģītajā jautājuma lokā. Gribētu aicināt komisiju uh, pēc iespējas drīzāk atrisināt jautājumu ar finansiālo palīdzību attiecībā uz procesuālajām izmaksām. Uh, Paldies. Tagad uh, Māsim Idalgo kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Kopš es daudzus gadus esmu nostrādājis par advokātu un ļoti priecājos par panākto progresu, bet žēl, ka šajā direktīvā nav paredzēta iespēja saņemt uh, bezmaksas tiesisko aizsardzību. Uh, Tas ir atstāts dalību valstu lemšanai. Pašreizējais ministrs nav īpašā sajūsmā par atbalstu sniegšanu jauniem advokātiem, bet ir jānodrošina tiesības visiem procesa dalībniekiem un jāpātrina tiesiskās procedūras. Un tas eh, nav arī tā, ka tas noteikti izraisītu um, lielāku dārdzību. Most Bilbao astoņu kavētkas. Paldies. Tagad vārds um, Bilbao kundzei. Vienu minūtu lūdzu. Mike, please. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Gracias, presidente, gracias a la... Paldies, priekšsēdētāji Paldies Antonesku kundzei par paveikto. Visas direktīvas, kas attiecas uz uh, harmonizāciju krimināla procesā, ir paredzētas arī, lai aizsargātu pilsoņus, ņemot vērā viņu pamata tiesības. Eiropas cilvēktiesību tiesa uh, nav atzinusi policijas Um, vāktos uh, pierādījumus, kas ir ievākti bez advokāta klātbūtnes. Tāpat daudz vēl ir darāms uh, tiesību, to personu tiesību aizsardzībā, kas tikai tiek turētas aizdomās. Līdz šim ir pat bijušas, ir pat tāda iespēja, ka tiek izmantots kaut kas līdzīgs spīdzināšanai. Un basku policijā. Šeit ir arī noteikti pieredze, ko varētu izmantot Eiropā. Paldies, tagad Bronksa kungs vienu minūti. The, uh, the... Lai arī tas vēl pagaidām neatiec uz apvienoto karalisti, te ir arī vispārīgas bažas priekšlikumu substantīvais saturs ir ļoti precīzs un pareizs. Tiešām aizdomās turētā personai jādod piekļuvu advokātam arī citām tiesībām. Tomēr, manuprāt, šeit nav vajadzīga ES likumdošana un tiešām nav vajadzīga šī likumdošana, jo tas absolūti šim nolūkam nav nepieciešams. Eiropas Savienība būtu nav visa pasaule. Un, un pils, cilvēki, kas ceļo, viņi ierobežo savu ceļošanu uz dalībvalstīm, un kas ir nepieciešams nevis ēst likumdošana, bet starptautiskais nolīgums, kas attiektos uz visām pasaules valstīm lai tas attiektos pilnīgi uz visām valstīm eksposte. Es domāju, ka šis priekšlikums īstenībā neatiecas uz aizdomās turamo personu tiesībām. Drīzāk šeit ir runa par Eiropas kompetentes paplašināšanu un attiecīgi tas ir savās interesēs darīt. Paldies! Un tagad došu Redingas kundzei vārdu. Priekšsēdētāji. Šajā parlamentā šodien valdīja gandrīz vienprātība mēs darām kaut ko ārkārtīgi svarību, svarīgu Eiropas tiesību sistēmai, lai būtu tiesiskums visās dalībvalstīs. Liels paldies par sadarbību, paldies parlamentam par sadarbību, arī koplēmumu procedūras garā. Tas mums ļāva panākt šo rezultātu nonākt pie šī sasnieguma. Tomēr vēl daudz, kas ir jādara. Daudzi no, no jums atsaucās arī uz nākamajiem soļiem. Nākamais solis tiešām notiks. Uh, tagad rudenī būs vesela iniciatīvu pakete, būs garantijas mehānismi bērniem, uh, tiesiskā palīdzība nevainības prezumcijas uh, kontekstā. Un mēs šos dokumentus pievienosim jau pie esošās paketes, un te mēs tiešām varētu teikt, ka mēs tiešām esam devuši labu ar tavu Eiropas tiesiskumu izveidē. Paldies! Un tagad Antonesku kundze. Lūdzu. Paldies priekšādātāji, paldies visiem kolēģiem par, paldies par interesantajām debatēm šodien plenārsēdē par šo jautājumu. Visa šī darba laikā, sadarbojoties ar ēnu referentiem, mēs pēc iespējas centāmies panākt, lai aizdomās turēto un apsūdzēto personu tiesības tiktu ievērotas. Tā pašā laikā gribējām arī rūpēties par labu administrāciju tieši krimināla lietās un um, dot labumu sabiedrībai. Ir svarīgi, lai Eh, cilvēks saņemtu, kas kaut ko ir izdarījis, saņemtu samērīgu sodu un baudītu tiesības uz taisnīgu tiesvedību. Paldies uh, par visiem, kas, visiem, kas piedalījās šajā darbā. Es ļoti priecājos dzirdēt no komisijas paziņojumu par to, ko komisija darīs turpmākajos mēnešos tieši attiecībā uz procesuālajām tiesībām. Tas attiecas gan uz aizdomās turamo um, tiesību. U, nodrošināšanu un arī jautājumu par valsts nodrošinātu aizsardzību, kas ir bez maksas. Šeit noteikti likumdošana var uzlabot, un es uh, ceru, ka iecerētie pasākumi pēc iespējas ātrāk tiks īstenot. Paldies! Liels paldies un eh, ļaujiet man pievienoties apsveikumu vārdiem Antonesko kundzei un es gribētu um, nobeigumā izteikt pāris piezīmes. Uh,